Kundze, dodu vārdu jums jau otro reizi. Sorry, Mrs. Es ļoti atvainojos, prieksēdētājs kundze. Šeit cilvēks staigās šurpu turpu. Man nav īpaši patīkami runāt, ir skaļš troksnis, es jūtos kā bārā. Es uzskatu, ka tas ir apvainojums mūsu vēlētājiem, ka mums ir jārunā šādos apstākļos. Lūdzu, dariet to, kas jums ir jādara, lai cilvēki būtu klusi, un tad mēs arī runāsim. Es patiesībā jūs nepateicāt, par kādu ziņojumu mēs runājam. Ko jūs vispār dariet, prieksēdētājs kundze? Tas ir jūsu tiešais prieks, priekš, Tas ir jūsu tiešais pienākums, lai cilvēki iet laukā, un tikai tad, kad viss ir izgājuši, mēs sākam runāt. Es neko nedzirdu, es neko neredzu, es nezinu, par ko mēs runājam. Tā ir jūsu vaina. Morvejas kundze, es atvainojos, saka prieksēdētāji, bet tehnisku iemeslu dēļ tā tad eh, saku, ka mēs izskatām Bekera kunga ziņojumu un dodu jums pirmajai vārdu, lūdzu. Thank you, madam. Paldies, prieksēdētājs kundze. Tātad, ugyebár itt most a foglalkoz... Paldies, paldies, cienītā vicepriekšsēdētājas kundze. Šeit runa iet par darba tirgiem un integrāciju darba tirgos. Runa iet par dažādiem pakalpojumiem, kas veicina mobilitāti. Kad redzēju, par ko iet runa šajā ziņojumā domāju, ka nu, cik ļoti labi, ka mēs a, dziļāk integrēsim darba tirgus Eiropā un visbeidzot Francijas, Anglijas a, un Anglijas a, ārsti un medmās varēs Ungārijā strādāt un beidzot tiks atrisināta problēma Unga Ungārijā. Mēs varēsim pacientiem sniegt labus pakalpojumus. Un es domāju, ka nu visbeidzot no Rietuma Eiropas dažādi darba ņēmēji varēs ierasties Ungārijā. Taču tad es sapratu, ka nu visdrīzāk, ka tas tiešām tā nebūs. Tādēļ es domāju, ka Mēs nevaram runāt par darba tirgus integrāciju, ja darba spēks plūs tikai vienā virzienā. Tā ir labāko prāta aizplūšana. Nākamais Mamikina kungs lūdzu. Mr. Mamikins. Mamikina kungs. Paldies, priekšsēdētāj. Nodarbinātības politika ir viens no Eiropas Savienības e, būtības primāriem aspektiem, un tāpēc mobilitātes sistēmas racionalizēšanā paralēli turpmākajai darba tirgu integrācija visai apsveicama es to atbalstu. ir loģiski lai mūsu valstu iedzīvotāji strādājot citā dalībvalstī saņemtu līdzīgu atalgojumu un kopumā viņiem būtu tādi paši darba apstākļi kā visiem pārējiem šāda veida uzdevumus pildošiem darbiniekiem neatkarīgi no nacionalitātes tātad neatkarīgi no pilsonības. ja mēs patiešām dzīvojam vienotā savienībā un katras valsts un cilvēka labklājība lielā mērā ir atkarīgi no pārējiem, nekādas diskriminācijas šajā ziņā vispār nevar būt. Un tas ir apsveicami, ka tas ir iekļauts šajā ziņojumā. Eures portāls eh, pēdējos gados arvien aktīvāk turpinā palīdzēt simt tūkstošiem eiropiešiem meklēt darbu gan savās, gan citās dalību valstīs. Tomēr es piekrīstu, ka esošai sistēmai ir nepieciešamas visaptverošas reformas. Paldies! Sogor. a jelentés az unión belüli Liels paldies! Runa iet par mobilizēšanu un uh, par uh, to, ka mobilitāte ir plašāka Eiropas Savienībā. Mēs gribam, lai vairāk, lielāka nodarbinātība būtu. Man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi un gribu vēl pateikt, ka tam jātiek saskaņotam ar kohēzijas uh, politikas pamatprincipiem. Tāpat arī es domāju, ka austrum uh, dalību valstīm vēl daudz kas jāpadara. Cilvēki no austrumiem dodas uz rietumiem, lai tur strādātu, un uh, nedodas uz rietumiem, lai saņemtu sociālo palīdzību, bet gan tādēļ, ka viņi rietumos vairāk uh, saņem. Rumānijā skolotāji saņem mazāk par 300 eiro mēnesī, lai arī produktu un pakalpojumu ir tikpat dārgi austrumos un rietumos. Šādos apstākļos mēs e, nevaram runāt par darba tirgus integrāciju un nevaram runāt par Eiropas e, darba tirgu. Ja nabadzīgāks dalību valsts nevarēs ātrāk attīstīties, tad būs lielākas migrācijas e, plūsmas un šādā veidā gudrākās, gudrākie prāti dosies prom no austrumu zemēm. Hornatkungs Apvienotajā karalistē migrantu situācija šobrīd ir ārkārtīgi traka. 96% no visiem, kas ierodās eh, apvienotajā karalistē, ir ekonomiskie migranti. Šobrīd pie mums ierodās ārkārtīgi daudz neizglītot darba spēka, un Anglijas banka apgarvo, apgalvo, ka ir tādas jomas, kurās algas ir būtiski pazeminājušās. Uh, Manā vēlēšana iecirknī Ziemeļaustrum Anglijā ir visaugstākais nodarbinātības blīvums visā valstī. Šobrīd darba brīržas ir spiestas piedāvāt savus pakalpojumus visā Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka apvienotajā karalistē ieradīsies vēl vairāk cilvēku, un šobrīd visi māka angļu valodu, tāpēc Anglija, mana valsts, ir visiem ļoti pieejama. Es nepie nepiekrītu šādiem, eh, šādām datu bāzēm, kuras ir pieejams visai Eiropas Savienībai priekšsēdētāji. Nākamais eh, pārējām pie ārkārtas autonomu tirdzniecības pasākumu ieviešanas Tunisijas republikai pirmajai dodu vārdu Bezēras kundzei lūdzu. Gracias, presidenta. Tunis ha logrado Paldies, priekšsēdētāji. Tunisija ir panākusi skaidrs demokrātiskus panākums pēdējos gados. Tā ir būtiska Eiropas Savienības partneris, spēcinot demokrātiju un cilvēktiesības vidusjūras reģionā. Tādēļ mums šī valsts šajā ceļā ir jāatbalsta, tādēļ es balsoju par to, ka mēs pieņemam ārkārtas tirniecības palīdzības pasākums, taču neatbalsta tādus grozījumus, kas vēlas rīkoties protekcionisti, kad runa ir par naftu. Atvainojiet par olīveļu. Es nāku no Spānijas, un, manuprāt, mums ir ļoti rūpīgi jāizanalizē tās sekas, kādas būs šīs rezolūcijas pieņemšana, taču katrā gadījumā mums ir jāatbalsta viss tas, kas ir labs Tunisijas attīstībai. Tādēļ man e, svarīgi ir aicināt Tunisiju ievērot visaugstākajā līmenī cilvēktiesības, īpaši tas jātiecina uz LGBT kopienu. Paldies! Sandrs Kunze, lūdzu. Obrigada, prezidenta. Botīko. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju pret šo ziņojumu un esmu pārliecināts, ka tas eh, nebūs labi Tunisijas eh, iedzīvotājiem. Šeit taču runa ir tikai par olīveļu cenu. Varbūt, ka tas ir Um, slikts solis attiecībā uz mazajiem vidējiem uzņēmumiem dienvidos un vidusjūras reģionā. Produkti tiek um, Jā, Mīkinkungs. Uh, Maiņas Tunisija vairāk par pieciem gadiem atpakaļ tās ekonomikas uzsaka il, izlaicīgu reformu gai, ceļu, pārstruktūrēšanas procesu, ir tomēr daži sektori kur eh, palikuši par valsts primāriem oliveļļas ražošanā viens no tieši tādiem pirms revolūcijas eh, tā aizņēma septīto vietu pasaulē. tāpat kā vairākos citos līdzīgos gadījumos šodien tika pieņemts lēmums atbalstīt tunisijas ekonomiku caur pagaidu kvotas ieviešanu uz oliveļļas importu uz eiropas savienību trīsdesmit pieci tūkstoši tonu tas ir daudz uz diviem gadiem līdz septiņpadsmitā gada beigām un eh, tas ir apsveicams vismaz tāpēc ka tunisija ir ne tikai viens no svarīgākajiem es Eh, dienvidu partneriem, bet arī eh, palīdzība tai zināmā mērā stimulē iekšējo valsts stabilitāti, pieaugumu, kas netieši ietekmē arī mūs. Paldies! Thanks, and next one, Mr. Polčak. Paldies, Polčakungs, nākamais. Rovněž hlásím k tomu, že jsem podpor... Paldies, priekšsēdētāji. Es arī balsoju par šo ziņojumu. Manuprāt, Mums ir jānovērtē Tunisijas panāktais progress piecu gadu laikā. Tagad Tunisija ir tā dēvēta demokrātijas kluba locekle, un, manuprāt, viņu progresa novērtējumam būtu jābūt prioritāram un nedrīkst ietekmēt olīveļu ražotāju intereses. Taču no otras puses mums ir jāatbalsta visa šī valsts par spīti tam, ka uh, pastāv dažādas negatīvas eh, attīstības saistībā ar brīvās tirzniecības ievērošanu, taču es domāju, ka mums jāatbalsta Tunisija. Paldies, Gelī kungs, vai jūs vēlējāties izteikties par šo punktu, lūdzu? Paldies, prieksēdētājs kundze. Jā, es balsoju tā, kā to vēlējās mana politiskā grupa un eh, esmu pārliecināts, ka eh, tā darīja arī pārējie. 123 eh, balsis pret, ļoti svarīgs ziņojums, un, protams, Tunisiem ir jāpiel, jāpalīdz visiem iespējamiem spēkiem. Es uzskatu, ka tirsniecības saits ar e, Tunisiju ir ļoti būtisks, īpaši patreizējā ģeopolitiskajā klimatā. Komisija ir sagatavojusi priekšlikums pēc tam, ko darīt. E, Tunis, pēc tam, kad pārējais periods Tunisijas eksporta tarifiem būs beidzies. Un, protams, uzskata, ka tas ir ārkārtīgi labi, jo tas eh, tieši vai netieši ietekmēs eh, miljoniem cilvēku darbu, kuri strādā olīveļu sagatavošanā. Protams, eh, vajadzētu izvērst arī ietekmes seku novērtējumu, tātad kā tas ietekmēs Eiropu. Un ja tas Eiropu ietekmēs negatīvi, tad mums ir attiecīgi jārīkojas prieksēdētāji. Nākamais darba kārtības punkts ir Rodrigas kundzes ziņojums politikas koordināšanas pusgads. Pirmā Morvejas kundze, lūdzu. Actually, uh, Patiesībā ļoti maz ir kas mainījies kopš es iepriekšējo reizi jums pārmetu, ka šeit ir ļoti liels troksnis, un viens, kurš visu laiku runā paralēli citiem, lūdzu, palūdziet eh, visiem, kuri atrodas šajā zālē un vēlas skaļi runāt, e, lai tie iet laukā no šīs zāles, un tie, kuri izsakās, tie, lai var runāt normāli, nevis bļaut. Tātváltok, then I change to my own language akkor most átváltok magyar nyelvre és a two thousand and sixteen os évi növekedési. šeit runa iet par ikgadējo izaugsmes ziņojumu 2016. gadam. Es nebalsoju par šo ziņojumu un lūkšu vicepriekšsēdētāju. Nepieskaitīt iepriekšējo laiku pie mana darba, man runas laika, bet sākšu vēlreiz savu runu. Tātad Ungārijā Šopronā viena no ģimenes uzņēmējām teica, ka tas ir. Mm, ka tas tiešām ir kas ļoti, ļoti pozitīvs, ka viņi var vadīt uzņēmumu un strādāt kopā ar ģimenes locekļiem, ka tas ir uh, arī pamats cerībai, ka viņas mazbērni kādien varētu vazi, vadīt šādu uzņēmumu un cerams, ka uzņēmumu neaizplūdīs no valsts. Tas ir mūsu ceļš uz nākotni, nevis ekonomikas izaugsmi, par ko mēs vienmēr runājam. Es neticu šīm halajām domām. Pārtrauc runātāju. Gonzāles kungs tagad. Mamikina kungs, lūdzu priekšsēdētājas kundze eiropas savienības ekonomikas pieaugums attīstībā ir kopienas pastāvēšanas stūrakmens un tāpēc tieši šis ziņojums seko attiecīgajam komisijas gada izaugsmes pētījumam ir visai apsveicams. ekonomisko reformu veicināšana viedokļu apmaiņa un debašu sekmēšana visu iesaistīto pušu starpā tā skaitā ar nacionālajiem parlamentiem sociālajiem eh, partneriem ar eh, pilsonisko sabiedrību ir nepieciešami veiksmīgai un produktīvai ilgtermiņa savienības ekonomikas atvesļošanai un tālākai virzībai uz priekšu. es pievienojos referents viedoklim ka investīcijas fiskālo politiku un strukturālas reformas jāpapildina arī ar iekšzemes pieprasījuma ciešu ievērošanu un kamēr brīvā tirgus ideja paša par sevi ir lielā mērā loģiska jāsaka ka nedrīkst ignorēt pastāvošu pieprasījuma specifiku kas skaidrā veidā ietekmē visas pārējās jomas. atbalstu! paldies! speaker on that issue, Mr. Kelly. The floor. Kelly kungs, par šo ziņojumu jūs. Paldies, prieksēdētājs kundze. Jā, es balsoju saskaņā ar manas grupas uh, uh, izvirzīto nostāju. Es zinu, ka ar lielu balsu vairākumu šis ziņojums tika pieņemts. Divas trešdaļas no visiem deputātiem balsoja par šo ziņojumu, viena trešdaļa pret. Uh, Tā ir ļoti ambicioza iniciatīva. Īpaši es vēlētos atbalstīt uh, ekonomisko konverģenci, ekonomisko izaugsmu, darba vietā atbalstīšanu. Trīs prioritātes 16. gadam. Ļoti labi. Mēs vēlamies stiprināt investīcijas, ļoti būtiski turpināt arī struktūrālās reformas, lai modernizētu Eiropas Savienības ekonomiku un visbeidzot atbildīga, nevis populistiska fiskālā politika un eh, ilglaicīgi pasākumi nodarbinātības stiprināšanai un kā palīdzēt jauniešiem atrast darbu darbu. Priekšsēdētājs kundze, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka ja mums izdosies to visu īstenot, tad mēs būsim uz pareizā ceļa un uz zaļa zāra priekšsēdētāja. Nākamais atkal koordinēšanas pusgads nodarbinātības un sociālie aspekti un pirmajam dod vārdu Suļeka kungam, lūdzu. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, musím povedať, že... Paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Man diemžēl jāatzīst, ka šis eh, ziņojums par Eiropas Savienības izaugsmi nav labs, tādēļ balsoju pret. Šeit tiek uh, kritizēts melnais darbs, taču vienlaikus tiek piedāvāt tādi pasākumi, kas tikai sadārdzina legālo nodarbinātību. Tiek pieprasīta reāla izaugsme un ir jāizmaina pārdales uh, rādītāji. Šeit tiek kritizēta. Uh, parādi un tiek vienlaikus piedāvāt pasākumu, kas palielina parādus. E, ziņojumā tiek konstatēts, ka Eiropas Savienībā pastāv augsts bezdarba līmenis, taču vienlaikus vidējā alga arī tiek paaugstināta. Nu tā nedarbojas ekonomikas politika. Mēs šeit varam rakstīt garus ziņojumus, taču ekonomika darbojas tikai, ja tai piedāvā lielāku brīvību. Uh, sadalījumu un mazākus skaidrs. Paldies. Nākamais runātājs Morvējas kundze. Paldies. Šeit mēs runājam par cilvēkiem, lemjam par cilvēkiem, kas dzīvo mūsu valstīs, un tagad gribu atgriezties pie savas uh, dzīves vēstures. Es uh, runāju ar cilvēku, kas strādā ģimenes uzņēmumā, nevis koncernā. Uh, un šis uzņēmējs teica, ka grib turpināt strādāt šajā ģimenes uzņēmumā, un mēs gribam atbalstīt šādas ģimenes uzņēmumus. Šajā otrajā ziņojumā ir runa par sociāliem un nodarbinātības dimensijām. Ja cilvēki strādā ģimenes uzņēmumos, tad tas atrasina daudzas problēmas nerodas bezdarbs, jo ģimene darīs pilnīgi visu, lai ģimenes locekļiem ir darbs. Viņi neizmetīs cilvēkus uz ielas. Tādēļ ir jādara pilnīgi viss, lai nodarbinātu cilvēkus ģimenes uzņēmumos. Vai nu tās ir jaunas māmiņas vai vecāki cilvēki. Paldies, mamīkinkungs. Jums priekš, kundze. Mājokļu sektora atbalsts, apināšanā, veselības aizsardzība, bērnu jauniešu politika, senioru politika kaut gan šajā ziņojumā tas ir tikai daļēji minēts šo principiāli svarīgu pasākumu kopums ir absolūti vitāli nepieciešams visai eiropas savienībai it īpaši manā valstī latvijā. es vēlreiz gribētu uzsvērt īpaši atspērienu uz bērnu un jauniešu politiku jo tēlāini izsakoties ja nepievērst uzmanību augļu koku vai teiksim e, zemiņu dobīšu attīstībai pastāv iespēja ka nekas labs neizaugs vai izaugs bet nebūs īpaši patērējams bet bērni ir mūsu dzīves puķis un jādara viss lai tie izaugtu laimīgi sociāli garīgi morāli attīstīti tas ir ļoti svarīgi tas ir uzdevums numur viens un tāpēc es atbalstīju šo lēmumu. paldies! Thanks, and next one, Mr. Sogor. Paldies, Sogor kungs. Thank you. Despite the slowly diminishing... Paldies. Neskatoties uz nelielo nodarbinātības procenta pieaugumu, joprojām pastāv būtiskas atšķirības starp dalību valstīm. Komisija ir noteikusi procentus nodarbinātībai gan jauniešiem, gan sievietēm, un tomēr šie mērķi netiek sasniegti. Tādējādi mēs um, tuvojamies bīstamam slieksnim, kad nabadzību novērts, novērst būs ārkārtīgi grūti. Es iestājos par daudz atbildīgākām struktūrālajām reformām, par daudz spēcīgāku ieguldījumu cilvēku resursos, par darba tirgus sakārtošanu un, protams, ekonomiskās atkarības mazināšanu. Paldies, prieksēdētāji! Paldies, un pēdējais runātājs Manna Kungs lūdzu! Ekonomiskā un sociālā situācija Eiropas Savienībā un tas, kas runā, ka tā ir um, neveiksmīga, tas um, neatspogļo patiesību. 2% ekonomiskais pieaugums, uh, bezdarba samazināšanās ir um, nākamgad sagaidām. Līdz ar to mūsu pasākumi sāk darboties. Um, jauniešu iniciatīvas tiek uh, izmantotas un visbeidzot dalību valstīs uh, ir pārtraukta šī tā kā gat, lēnīgā attīstība. Jaunieši, kas meklē darbu un meklē apmācības vietu, viņi ir 8 miljoni, viņus nevar atstāt viens pašus. Tie paši indikatori ir jāizmanto un šie indikatori jāvērtē kā ekonomikas attīstības indikatori, ir jāveic analīze un specifiska analīze dalība valstīs. Mēs gribam teikt, ka vēlamies efektīvi apkarot bezdarbu, vēlamies apkarot izstumtību un bezcerīgumu. Šāda Eiropas Savienība var parādīt, kāda liela nozīme ir solidaritātei un cilvēcīgai attieksmei pret cilvēkiem. Paldies! Nākamais izskatāmais punkts ir Katerīna Štīlers ziņojums vienotā tirgus pārvaldības 16. gada Eiropas pusgadā un pirmā Morvejas kundze. Lūdzu! tervezem kedves kollégák hogy egy szótárat álltok össze az. Darbie kolēģi, es varētu burtiski tādu tā kā vārnīcu šeit radīt, kāda ir Eiropas Savienības terminoloģija skatījumā vidus un austram Eiropas valstīs. Ko nozīmē šāds vienotais tirgus? Mūsu skatījumā tas nozīmē, ka mēs rietumu uzņēmumiem un rietumu investoriem nododam uh, visas mūsu uh, ražotnes, uh, atdodam mūsu zemi. Francūžiem, vāciešiem dodam dažādas iespējas attīstīties uzņēmēju darbības jomā Ungārijā. Par Ungāriju runājot, Ungārijas uzņēmēji un cilvēki, eh, viņiem nav priekšroku, mēs varam runāt tikai par vienoto tirgu. Tādā izpratnē, ja eh, Ungārijas uzņēmējiem būtu tādas pašas iespējas kā Rietuma Eiropas, iespēja, Rietuma Eiropas uzņēmumiem uh, eh, Ungārijā. Mums jānosauc lietas skaidrā, uh, skaidri, tā, šeit runa ir par kolonizēšanu. Ir šajā ziņojumā uh, lai būtu paredzama pārskatāmība, lai ir uh, transparence, lai ir tas ir pats galvenais, lai ir Eiropas standartizēšanas sistēmas tiktu atjaunota un informācijas komunikāciju tehnoloģiju uh, jomā to aktīvāko izmantošana arī uh, būtu bijusi. Principiāli svarīgs savstarpējas atzīšanas princips, un tā maksimāla ievērošana un taisnīgāka publisko iepirkumu administrēšana jo bez efektīvām reformām šajās jomās vienotā tirgus pilnvērtīga funkcionēšana vienkārši nav iespējama un tas pats jāsaka attiecas arī uz skaidrāku kompetenču sadalījumu starp dažāda līmeņa pārvaldības struktūrām lai tās nedublētu savas funkcijas. kopumā atbalstu. paldies! Thanks. And next one, Mr. Pospisil. Nākamais Pospišila kungs, lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Es atbalstīšu šo ziņojumu, jo tajā runa iet par vienoto tirgu. Mēs ļoti bieži runājam par vienoto tirgu, un es tiešām uzskatu no sirds, ka vienotais tirgus ir lielākais Eiropas Savienības sasniegums. 28 dalību valsts, 28 dalībnieki sadarbojas, varbūt ne tik pilnīgi, kā mēs to vēlētos, un tomēr. Uh, Varbūt, ka nevajadzētu izveidot federālu Eiropu un tomēr vienoto tirgu. It visi, pilnīgi visi uzskata par labu kā iedzīvotājiem, tā uzņēmumiem. Vēl joprojām vienotajā tirgu ir šķēršļi un uzskatu, ka būtu tikai un vienīgi lieliski, ja mums izdotos uh, E, vienotajam tirgum, pievienot arī vienotu digitālo tirgu un vienkāršot pārobežu, piemēram, tirzniecības līgumus, kā arī internetu pakalpojumu sniegšanu pāri robežām, kā arī GO bloķēšanu. Vienotais tirgus, tas ir jāpalīdz, jo tas, tas ir jāpabeidz, jo tas nāks par labu ekonomikām. Nākamais Polčaka kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es balsoju par Stīlers kundzes ziņojumu. Kāpēc? Uh, Uzskatu, ka vienotais tirgus ir viena no pamatvērtībām, kuru mēs pārāk maz pieminam. Gada desmitu gaitā daudzas dalību valstis iedzīvotāji, uzņēmumi ir uzsvēruši to, cik svarīga ir pilnīga integrācija. Vēl vēlētos piebilst, ka Štīlers kundzes ziņojumā parādās tāda terminoloģija, kā pievērst, mm, piesaistīt investīcijas, Ļoti labi. Vienotajā tirgu darbojas arī kohēzijas politika un uzskat, ka kohēzijas politika ir ekonomiskās izaugsmas motors. Inovācijas, sadarbība, digitalizācija ļoti svarīgi. Vienīgi vienotais tirgus, ja tas e, veiksmīgi darbosies, tas nāks par labu arī ekonomiskajai izaugsmai. Prieksēdētāji nākamais e, e, darba kārtības punkts ir Eiropas Savienības un Tunisijas saruna par brīvās tirdzniecības nolīgumu atklāšanu, un pirmajai dodu vārdu Morvei kundzei lūdzu. Egy újabb szakasz a szótáramban. Szabad... Runājot par šo jautājumu, nu, vēl viens ieraksts manā vārnīcā, ko nozīmē brīva tirdzniecība. Es domāju, ka tās ir iespējas brīva konkurence, jaunas valstis, algas samazinās un arī uh, samazinās cenas. Šeit runa ir par lauksaimniecību. Lauksaimniecība var iznīkt, mazie uzņēmumi var iznīkt, mazie uzņēmēji var pilnīgi mierīgi pārtraukt strādāt. Pat piecus gadus vecam bērnam ir skaidrs, kā šī sistēma darbojas un kādēļ mēs no tālas valsts tūkstošiem kilometru attālumā uh, vedam dažādus produktus tā vietā, lai šos ražojumus tiešām tuvumā bez pesticīdiem, bez indīgām vielām ražotu. Būtu daudz labāk, ja ražošana būtu reģionāla. Paldies! Paldies jums, priekšsēdētāji! Tīri vēsturiski Eiropā un Tunisijā to, tas, to attiecībām vienmēr bijušas ļoti uh, aktīvs režīms un e, pēdējo gadu laikā tas tikai intensificējies tāpēc ka mainījies režīms šajā ziemeļafrikas valstī un e, mūsu eiropas savienība ir tunisijas primārais ekonomikas partneris it īpaši lauksaimniecības produktu tirdzniecībā un šī sadarbība katru gadu tikai stiprinās. Līdz ar to e, pienācis laiks izdarīt kārtējo soli mūsu attiecības, intensificēt sarunas par potenciālu brīvas tirdzniecības līguma noslēgšanu, un tas ir īpaši loģiski ņem, ņemot vērā, ka pagājušā gada 17. martā notika ES Tunisijas asociācijas padomas sēde un pieņemta, pieņemts darbības plāns par privileģētas partnerības veidošanu un uh, mūsu uh, kopienas centieni attīstīt attiecības ar ES vidusjūras partnerības reģionu. Es ceru, ka vainagosies ar panākumiem, līdz ar to es atbalstu. Paldies! And now, Mr. Kelly. Paldies, Kelīkungs, pēdējais par šo ziņojumu. Paldies, prieksēdētājs kundze. Un atkal, es balsoju tā, kāda bija manas grupas nostāja. Mums eh, ar lielu balsu vairākumu izdevās pieņemt šo ziņojumu. Tiešām atšķirība bija vairāki simti. mēs esam noslēguši līdzīgus nolīgumus ar veselu virkni citu valstu, un eh, par visiem šiem ziņu, par visiem šiem tirzniecības nolīgumiem balsojām par. Ļoti svarīgs ir šis nolīgums ar Tunisiju. Pie tam nedomāju, ka šis nolīgums uh, izraisīs tik lielas pretrunas kā, piemēram, TTIP nolīgums. Tas ir pilns ērkšķu un dzelkšņu, bet ar Tunisiju nekāda problēma nav. Kā jau Morvais kundze teica, mums tomēr ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nebūtu tā, ka noslēdzot šādus līgumus, mēs izraisām problēmas, piemēram, lauksaimniekiem Eiropā. Prieksēdētāji, paldies! Un tagad pāriem pie nākamā ziņojuma Eiropas ombūda darbību 14. gadā lūdzu Morvejs kundze. Köszönöm szépen, arra kérem a kedves kollégákat, hogy... Paldies, Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu lūgt kolēģus iedomāties jūru un kādu cilvēku, kas gar to iet un pēkšņi ierauga, ka ieraugā piecus cilvēkus, kuri slīkst. Uh, šī persona nolēma glābt vienu personu, savu bērnu. Un tad rodas jautājums, vai tas ir morāls dabas jautājums vai nē. Tad cits piemērs. Ir pieci cilvēki, kuriem nepieciešama aprūpe, un kāds pieņem lēmumu, ap aprūpēt savus vecākus, vai arī tas ir morāls dabas jautājums, manuprāt, jā. Tad, kad runa ir par migrāciju, mēs, Ungāri un vairākas Eiropas Sanības valstis uzskatām, ka mēs saprotam, cik grūti ir migrantiem, taču pirmkārt mēs vēlamies aizsargāt paši savus pilsoņus un atbalstīt ar tiem līdzekļiem, kādi mums ir. Arī, manuprāt, tas ir morāls dabas jautājums, un Eiropas ombudam ir attiecīgs uzdevums. Paldies, nākamais pospešil kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es balsoju par šo ziņojumu, kas detalizēti apraksta ombuda aktivitātes. Un es ļoti priecājos, ka šeit ir paplašināts ombuda amats tiek pieminēts vairāk aktivitātes eh, ziņojumā un ka Eiropas institūcijas eh, reaģē pozitīvā veidā uz ombudu rekomendācijām. Citādi, manuprāt, mums eh, šāds ombudu amats būtu neliederīgs. 80% no visām sūdzībām tikuši ņemts vērā, gandrīz 80%, taču vēl joprojām ir kādi 22%, pie kuriem mums ir jāstrādā nākotnē. Manuprāt, ļoti būtiski ir tas, ka cilvēki var kontaktēties, var vērsties pie ombuda tiešsaistē, izmantojot tīmekļa vietnes, un, manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski. Tādēļ es ceru, ka būs labs darbs Mārkinkungs. Zem vispār ombudu primārais uzdevums ir sekmot, eh, sekmēt iedzīvotāju tiesību garantēšanu. Un kamēr faktiski katrā Eiropas Savienības dalībvalstī ir tas postenis, ir tas ombudsmens vai tiesībsargs, Eiropas ombudam pienākumi ir daudz plašāki. Piemēram, konkrēti 14. gadā eh, jautājumi, ka tādas kā fundamentālas tiesības, lobēšanas sistēmas, eh, varas iestāžu Eiropas Savienībā institūtu caurskatāmība un tā tālāk ir Eh, bija ombuda fokusā un tas ir ļoti labi jo piemēram no divdesmit līdz trīsdesmit no visām sūdzībām bija saistītas tieši ar caurskatāmības principu un tā principa neievērošanu. piemēram zināmā mērā var saprast kāpēc ierobežo pieeju dažādiem dokumentiem bet tik un tā mūsu iedzīvotājiem ir tiesības zināt kas notiek eiropas savienībā piemēram jau vairāk kārt pieminētais es un asv transatlantiskās tirdzniecības investīciju partnerības līgums kāpēc sarunas ir slepenas? slepenas. Tas ir ārkārtīgi nepieciešami eh, maksimāli būt atvērtiem pret mūsu pilsoņiem. Paldies! Thanks, and now Mr. Kelly. Kelly kungs. Paldies! Un atkal. Esmu ļoti priecīgs runāt par šo tēmu, jo Oreilijas kundze, kas ir ombuds, ir īriete lepojos ar viņas darbu, viņa tiešām ir pareizajā vietā, pareizajā laikā. Gada laikā, 14. gadā, par ko mēs runājam šajā ziņojumā, bija 2314 eh, dažādu nolēmumu. Aurēlijas kundze konkrēti detalizēti izskatīja katru no iesniegtajām sūdzībām un ļoti daudzām no sūdzībām vai problēmām. Viņa piedāvāja konkrēts risinājums. Lepojos ar viņu. Viņa ir īstena Eiropieta un norādīja ar Eiropas institūcijām, ko vajadzētu darīt. Tāpēc es ar ļoti lielu prieku uh, Tagad skatos, ka tiek izstrādāta ombūdam 5 gadu stratēģija, un esmu pārliecināts, ka viņai izdosies novērtēt arī daudzu citu aspektu darbību lielisks darbs un e, pasakos, ka man ir tā iespēja komentēt šo ziņojumu. Es personīgi vēlētos pateikties jums personīgi par jūsu ieguldījumu priekšsēdētājs kundze šodien. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji. Paldies par uzslavu. Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta, un tas ir Eiropas centrālās bankas 14. gada pārskats. Pirmais Suļika kungs, lūdzu. Ďakujem pekne. Hlasoval som proti tejto výročnej. Paldies. Es balsoju pret šo Eiropas centrālās bankas gada ziņojumu, jo tas ir apvainojums mūsu namam ka šis 2014. gada gad, ziņojums tika piedāvāts tikai 2016. gada februārī. Daudz sarežģītāks uzskatu faktu, ka ECB šefs Dragīkungs ir dzen mūsu eiro uz iznīcību, īstenojot savu naudas politiku. Ļoti daudz naudas tiek eh, nodot apgrozībā. Nu, citādi to nevar nodēvēt kā bezatbildīgu naudas drukāšanu. Otkārt, procentu likme ir nulles līmenī, un šie šausmīgā ECB politika ir iespējama tikai tādēļ, ka pastāv šāds absurds balsošanas mehānisms uh, eh, bankas padomē, un tas noved pie tā, ka lēmums pieņem kreditori. Mamīkinkungs. Tes kundze astotajā devītajā gados eh, finansiālā krīze un eh, tās sekas eh, tas ir jūtamas joprojām kaut gan pagāja cik daudz gadu tomēr jaunas vienmēr attīstošās starptautiskas realitātes dēļ eiropas savienības ekonomika nereti turpina periodiski drudzīt. eiropas centrālās bankas politika kopumā šajā ziņā palīdz pietiekami efektīvi pārvarēt šīs krīzes sekas. protams tas politikā viennozīmīgi pastāv dažāda veida trūkumi piemēram atšķirīga finansiālā un kredītpolitika attiecībā uz eh, dažādām dalībvalstīm tomēr nevar neatzīt ka eiropas centrālā banka eh, cenšas inflācijas eh, līmeņus regulēt un stimulēt ekonomisko pieaugumu bet obligāti jāsaka ka manā valstī latvijā pirms krīzes gadus viens premjerministrs nosauca par trekniem gadiem un lai mēs atgrieztos treknos gados mums obligāti jāstimulē investīcijas uzņēmējdarbībā. paldies! Paldies! Un tagad pārējām pie nākamā darba kārtības punkta izskatīšanas ar uzsākšanu Austrāliju Jaunzēlēm par brīvās tirdzniecības noliegumu. Marvēts kundze pirmā runātāja. Ezt a e, szabadkereskedelmi megállapodást sem szavaztam meg, hiszen minden szabadkereskedelmi megállapodás. Es gribēju teikt, ka brīvās tirdzniecības e, nolīgums e, ir atbalstāms, un jebkurš brīvās tirdzniecības nolīgums pauž zinām pieju, pieju um, noteiktā izpratnē. Un šeit mēs konstatējam to, ka nauda ir centrālais punkts. Visi uzdod jautājumu, bet kam tad jānotiek, lai būtu lielāks ieguvums, lielāka, um, lielāks labums? Bet mums vajadzētu domāt atšķirīgi. Mums vajadzētu domāt par to, kas ir labi cilvēkam, kas ir labi dabai, kas ir labi mūsu sabiedrībai tie, kas raugās uz mums, bieži vien ir vīlušies, ka šeit tik ļoti maz diskusijās cilvēki piedalās. Šeit pat labam plenārsēdē mēs esam aptuveni seši, ar ko mēs šeit diskutējam. Un ļoti žēl, ka tā. Viens no kolēģiem teica, ka mums vajadzētu padomāt par to, ko mēs šeit sakām, ko es šeit saku. Uh, Runājot par brīvo tirtniecību, mēs bieži runājam ar pozitīviem jēdzieniem un vārdiem. Pat skolā mēs mācamies par to, ka brīvā tirtniecība ir laba. Taču es domāju, ka būtu nozīmīgi uh, nonākt pie uh, attieksmes izmaiņām. Un šeit es uh, domāju nedaudz uh, labāk lietas, labāk nekā pirms 24 stundām šajā jautājumā. Man liekas, ka nozīmīgi ir nevis par naudu, bet par cilvēku vairāk runāt. Paldies! Paldies tagad man Mikina kungs. Eh, kaut ģeogrāfiski austrālija un jaunzēlande ļoti tālu atrodas no eiropas savienības jau sākot no. divdesmitā gadsimta sākuma kontakti starp abām pusēm bija visai intensīvi un eh, gan austrāliju gan jaunzēlandi pieskaitīja pie rietumu civilizācijas pie rietumu valstīm. jāsaka ka eh, gan austrālija gan jaunzēlande tagad cenšas pēc iespējas diversificēt savas tirdzniecības saiknes. šajā ziņā mums ir daudz kopējā ar ar mums ar Eiropas Savienību, bet ņemot vērā abu valstu ražošanas struktūru, preču daudzveidzību un ekonomikas politikas pārvaldības principus, to tuvināšanā ar Eiropas Savienību pilnīgi iespējama. Tas nav nekas fantastisks un nerealistisks. Uh, it īpaši kas, kas, kad runa ir par likumu regulācijām. Tāpēc brīvas tirzniecības nolīgumu sarunu atklāšana ar šīm valstīm absolūti apsveicama, un es nobalsoju par. Now, Paldies, priekšsēdētāja kundze. Es vienmēr esmu iestājies par brīvās tirdzniecības nolīgumiem ar demokrātijām, bet tā kā manā valstī ir paredzēts referendums par palikšanu ES, Tātad eh, valstu savienības eh, nolīgumi ar tādām valstīm, kuras ir šajā valstu savienība, Austrālija un Jaunzēlanda, ir apsveicams. Un tomēr ir tādi kolēģi, kur uzskata, ka Eiropas Savienība pastiprinot tirzniecību ar Austrāliju un Jaunzēlandu citas valsts cietīs. Uh, Mēs kaut ko līdzīgu noslēdzām arī ar Kanādu. TTIP sarunas joprojām notiek, un tagad mēs runājam par Austrāliju un Jaunzēlandi. Protams, eksistē entuziasms, ka kaut ko līdzīgu mums vajadzētu uzsākt arī ar Indiju. Tas, ka Eiropas Savienība vēlas pārņemt katras atsevišķās valsts nolīgums ar valstu savienības dalību valstīm, es nedomāju, ka tas ir labi. Piemēram, ar TISA nolīgumu, kas ir Kanādas nolīgums, redzēsim, kā tas darbosies un redzēsim, kas notiks ar TTIP. Un tomēr par Austrāliju un Jaunzēlandi es esmu pārliecināts, ka šie nolīgumi apvienotajai karalistē manai valstī būs tikpat labi kā Kanādas nolīgums prieksēdētāji. Un tagad pārējiem pie sadarības sistēma ieviešana mīļdzīvnieku reģistrēšanai dalību valstīm un Demes Makars pirmais runātais lūdzu. Dank u voorzitter. Wel, huisdieren maken hun Es gribētu uzsvērt priekšstādājas kundze, ka lolojuma dzīvnieki mūsu dzīvi katru dienu padara laimīgāku, taču aizvien vairāk lolojuma dzīvnieki krūt par upuri nelegālai tirdzniecībai. Tas ietekmē to veselību. Šāda prakse jāaptur, jāstrādā pie lojuma dzīvnieku reģistrācijas Flandrija ir vadošajās pozīcijās runājot par kaķu un uh, suņu reģistrāciju. Šādā veidā mēs varam atgriezt uh, šos lolojumu dzīvniekus pie viņu saimniekiem, ja uh, tie ir um, nozaduši. Taču um, jāsaka, ka mums ir vajadzīga um, lielāka uh, Eiropas aktīvāka darbība, mm, jo daba neapstājas pie eh, robežām, ir reģistrēšanas sistēmas atšķirīgās dalību valstīs, bet mums ir vajadzīga pastiprināta sadarbība, lai apturētu nelegālo tirdzniecību. Tas ir labi dzīvniekiem. Paldies! Pospešila kungs, paldies, prieksēdētais kundze. Es balsoju par šo rezolūcijas priekšlikumu. Un, uh, priecājos, ka tā tika pieņemta. Esmu pārliecināts, ka šī rezolūcija, kā tas ir paredzēts, tiešām novadīs pie kaķu un suņu kopēja reģistra. Tas eh, samazinās šo miļdzīvnieku ciešanas. Pie tam eh, daudz šeit teica, papildus birokrātija nekā nebija. Tā tiešām ir kaķu un suņu aizsargāšana. Īpaši centrālajā un austruma Eiropā ir ļoti daudz nelegāli pārvietotu dzīvnieku un kaķu un um, nelegāli ievest rietuma Eiropā. Desmitiem tūkstoši kaķu un suņu. Ļoti šausminošos apstākļos, ļoti ilgi ceļa pārvadājumi. Šādi kaķi un suņi nonāk Rietumē Eiropā. Ja būtu atrunāta uh, kaķu un suņu reģistra esamība, tad esmu pārliecināts, ka šo dzīvnieku ciešanas samazinātos, jo tomēr kaķis un suns ir dzīves būtnes un nevis preci. Mamīkenkungs. E, Lūliem dzīvnieki ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa. Tie ir mūsu mājas mīluļi, mūsu dažreiz draugi, palīgi, sabiedrotie. Vientuļiem cilvēkiem varbūt tas ir vienīgais draugs, kas viņam var būt Un skaidrs, ka daži cilvēki savās mājās tur ne tikai kaķus un putnus, bet arī e, kāmjus, žurkas, jūras cūciņas. E, ir gadījumi, kad cilvēki tur arī krokodilus un čuskas, bet tik un tā, ja mēs runāsim par visstandartākajiem lolījuma dzīvnieku variantiem, suņiem un kaķiem, tad jau sen ir pienācis laiks harmonizēt maksimāli, standartizēt maksimāli esošas reģistrēšanas sistēmu mūsas, vis, e, visas mūsu dalībvalstīs. Jo tas ne tikai palīdzētu Eh, eh, atvieglotu transportēšanas iespējas pāri robežām bet arī sekmētu cīņu tai skaitā par dzīvnieku kontrabandu jo mēs zinām ka šī problēma pastāv Eiropas Savienībā un tā ir ārkārtīgi svarīga. Paldies! And now we will move on. Un tagad pēdējais šodien balsotais un izskatāmais jautājums - humanitārā situācija Jemenā. Pirmā Morvejas kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es esmu uzstājusies ļoti kritiski un tagad runāšu tādā pozitīvākā izpratnē. Balstoties uz to, ko kolēģi ir teikuši, es domāju, ka šeit um, mēs redzam tādu tā kā jaunu domāšanas pieeju. Attiecībā uz Jemenu Eiropas Savienība ir aizvien un aizvien konstatējusi, ka dažādu iemeslu dēļ uh, kādā no, trešie, uh, kādā no pasaules valstīm um, aizsāks karš, cilvēki bēg un mums šie cilvēki jāuzņem. Ja kāda valsts neuzņem šos cilvēkus, kā piemēram Ungārija, tad eh, šo valsti eh, citas eh, kritizē. Runājot par humāno situāciju Jemenē, mēs esam sākuši norādīt uz īstajiem iemesliem. Šeit mēs redzam, ka Militārā rīcība ir uh, novedusi pie katastrofālas situācijas uh, attīstības. Mēs kritizējam uh, visbeidzot arī Sauda Arābiju un ieroču eksportus. Uh, Es domāju, ka tas ir pareizais ceļš. Mums ir jārunā par iemesliem un jālikvidē iemesli, nevis jākritizē tie, kas vienkārši nevar uzņemt bēgļus. Paldies! Tagad Mamikina kungs lūdzu. Skundzēm Skaidrs, ka Jemena jau gadu desmitiem bija visnabadzīgākā valsts Arābijas pussalas reģionā. Revolūcija, kas bija pirms dažiem gadiem, piecus gadus atpakaļ, situāciju ne tikai neizmainīja, bet pasliktināja. Un skaidrs, ka esošajā momentā nesena Saudarābijas intervence paralēli Irānas atbalstam reliģiski radnieciskiem husītiem lielā mērā tikai pasliktināja jau esošo visai dramatisko civiliedzīvotāju stāvokli jo absolūta militārā aktivitāte un to necaurredzamība neskaidri ieroču piegādes ceļi ko tur slept tas viss ir drausmīgi. līdz ar to lai uzlabotu humanitāro situāciju jemenā ir skaidrs ka ārkārtīgi svarīgi eiropas savienībai implementēt un ieviest dzīvē arī ieroču embargo pret saudārābiju. līdz ar to es atbalstu šo dokumentu. paldies! Un tagad sēdes protokols tiks sagatavots un nodots parlamentam apstiprināšanai nākamās plenārsēdes sākumā. Un ja neviens neiebilst, un ja nevienam vairāk nekas nav sakāms, tad rezolūcijas esam pieņēmuši un nodošu rezolūcijas tiem,